Godātie kolēģi, godātie deputāti, godātā komisijas vicepriekšsēdes kundze. Nākamais jautājums ir stāvoklis Turcijā. Komisijas priekšādātāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums. Tas ir nākamais debašu jautājums. Lūdzu, došu vārdu Mogherīnī kundzei. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze.